pret, atturs noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Desmitais par, pret, atturs noraidīts. 14. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nobalsosim un pēc tam atrisināsim jūsu jautājumu. Vai jums ir problēmas ar balsošanas kartīti? Deputāts kundze, vai jums ir problēma ar balsošanu? Mēģināsim atrisināt šo tehnisko problēmu. 16. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. 13. grozījums atvainojas priekšsēdētāji par, pret, atturs, noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 1, 2 personāla balsojums. Sākam balsot. Joprojām balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 12. grozījums par pret, atturs, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām tagad pie investīciju aizsardzības nolīguma starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais rezolūcija par ieguldījuma aizsardzības nolīgumu. Balsosim pirmo grozījumu personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad rezolūcija kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums. Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamānieta 111. pāntu Savienības kopīgo interešu projektu saraksts. Balsojam par rezolūciju personāla balsojumu. Sākam balsot. And the vote is now closed. Beidzam balsot. That is rejected. Noraidīts. Nākamais balsojums. Iebildumu izteikšana par svinu un tā savienojumiem. Balsojam par pirmo grozījumu. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrais, trešais grozījums par pret atturs pieņemts. Tagad rezolūcija kopumā par pret. Būs jāveic pārbaude par šo. Lūdzu, sākam balsojumu, lai veiktu pārbaudi. Beidzam balsojumu. vajadzēja 323 balsis, tagad ir 394, tātad pieņemts. Nākamais ziņojums. Eiropas Savienības stratēģijas ieviešu dzimumu orgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē. Pirmais grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. Piektais punkts, pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 20. punkts. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 21. punkts. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret pret, atturs pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs pieņemts. A apsvērums pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ja apsvērums pirmā daļa par pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par pret. Atturs pieņemts. Trešā daļa par pret. Atturs pieņemts. Tagad rezolūcija kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Nu, tagad pievērsīsimies eh, rezolūcijas priekšlikumam par patērētāju tiesību aizsardzību, nodrošinot pakalpojumu brīvas apriti, apriti pirmais grozījums par pret atturs noraidīts. Otrais grozījums par pret Atturs noraidīts. Trešais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. D. Apsvērums. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Noraidīts. Rezolūcija kopumā par. Pret. Atturs. Pieņemts. Paldies! Nākamais balsojums par ierosināto mandātu sarunām par jaunām partnerattiecībām ar apvienoto karalisti. Otrais punkts, sestā daļa, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais punkts, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts, pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais punkts par. Pret. Atturs pieņemts. 14. Eh, eh, punkts, pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. 14. punkts, pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Oriģinālais teksts 14. punktā par pret atturs pieņemts. 86 punkts pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 20. punkts par pret atturs pieņemts. 33. punkts pirmais grozījums par pret atturs pieņemts atturs noraidīts. 39. punkts par pret atturs pieņemts. 43. punkts par pret atturs. Lūdzu vēlreiz, es nepievēršu uzmanību, saka priekšstādāta. Vēlreiz 43. punkts par pret atturs. Skaidrs, ka pieņemts. 47. punkts, 4. grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mutiskais grozījums 50. punktā. Gusmokungs to ir iesniedzis vārds viņam. Obrigado, senhora presidente. Nós acompanhamos o... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs uh, Piekrītam kopīgai domai par to, ka ir jāaizsargā Eiropas Savienības pilsoņu apvienotajā karalistē. Es domāju, ka ik viens deputāts šajā parlamentā e, Kas attiecas uz piemērošanu vienošanai ar apvienoto karalisti, ir kas problemātisks pat eh, tiem cilvēkiem, kas ir desmitiem gadu dzīvojuši apvienotā karalistē, piekļuva veselības eh, aprūpēji, citiem pakalpojumiem. Tad nu, mēs vēlamies tādu mutisko grozījumu, kas automātiski regularizētu ES eh, apvienotās karalistas pilsoņus Eiropā un izsniegtu dokumentu, kur tiek pierādīts, uh, Uh, uzturēšanās status. Tātad tur ir aicinājums pēc pastāvīga statusa uh, piešķiršanu pilsoņiem, kas ir Eiropas Savienībā sākot no 2020. gada 31. janvāra. Ir jābūt fiziskam dokumentam, kas parāda to, ka šiem pilsoņiem ir rezidenta status, un tas ir jāpapildina pie 50. punkta priekšstādātājs kundze. Paldies! Tātad uh, galvenais šeit ir pēdējais teikums. Uh, Kas ir mutiskā grozījuma teksts? Vai ir kādi iebildumi šim mutiskajam grozījumam? Nē. Un tad mutiskais grozījums tiek balsots par. Pret. Man būs jāpārbauda, vai varam eh, nobalsot elektroniski par mutisko grozījumu. Kolēģi, lūdzu, mēs šobrīd balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad trešais grozījums par. Trešais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. 57. Eh, punkts pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturs. Man ir jāpārbauda. Sākam balsot par otro grozījumu. 68. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. punkts, pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 77. punkts, pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 78. punkts, pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - par. Pret Atturs. Pieņemts. 87. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. punkts. Trīs daļās. Visas personāla balsojumā. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojums par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Our next report by Mr. Mavrides is the European Central Bank annual report for Nākamais ziņojums, par ko jābalso vienmēr brīdis, un uh, ziņojums pirmā daļa, divās daļās, pirmā daļa par, otrā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais punkts. Pirmā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturās noraidīts. 19. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais punkts, sākotnējais teksts par, pret, atturās. Es tik tiešām nesapratu, tāpēc lūdzu pārbaudīsim balsojumu atkārtot par sesto punktu. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts par. Pret. Atturās. Pieņemts. Divpadsmitais par. Pret. Atturās. Vēlos pārbaudīt, sākām balsot par 12. punktu. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 28. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Balsojam par sākotnējo tekstu par. Pret. Atturās. Pieņemts. 22. punkts, pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 27. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums par, pret, atturās, pieņemts Noraidīts. 21. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 22. Pa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Balsojam atkārtoti. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. 13. grozījums par pret atturās pieņemts. 17. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pārbaudīsim vēlreiz, jo kaut kas nogāja greizi. Lūdzu, pārbaudīsim, balsosim vēlreiz. 18.00. Tātad balsosim par 18. grozījumu personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim ceturtais grozījums. Sākam balsot. 44. punkts. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums par pret, atturās, pieņemts. 15D par, pret, atturās, pieņemts. 16. Jā, ja vēlaties, varam pārbaudīt, balsosim elektroniski par 15D. Beidzam balsot. Pieņemts. 16D par pret, atturās, pieņemts. 26. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Okay, I need to read you. Jāpārbauda. 16D. Tātad Pārbaudīsim vēlreiz. Atsāksim. Vēlreiz 26. grozījums uh, elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsverams C pirmais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Grozījums 5. Par. Pret atturās noraidīts. Grozījums numur 6 par pret atturās noraidīts. Un tagad par visu rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Un tagad lūlojam dzīvnieku nelegāla tirsniecība Eiropas Savienībā. Otrais punkts, pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. Septītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums, 36. punkts par, pret, vēlos pārbaudīt. Pirmais grozījums. Lūdzu, nobalsojiet elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums pār. Pret atturās pieņemts. Tomēr pārbaudīsim. Vēlreiz balsojam par piekto grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par. Pret. Atturās. Jāpārbauda arī šis. Eh, balsojam elektroniski. Sastais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzot, beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies! Tagad sāksim balsu skaidrojumu pēc neilga brīža. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket, ezennel rátérnénk a szavazatmagyarázatainkra. Paldies! Uh, labdien, cienījamie kolēģi! Tagad sāksim balsojumu skaidrošanu. Amint lehet, hagyják el, hogy a... Lūdzu, jūs atstāt zāli, tie, kas vēlas doties prom, lai mēs varētu sākt balsojumu skaidrošanu. Un vispirms Balsojums par Eiropas Savienības un e, Vietnams brīvās tirsniecības nolīguma noslēgšana. Samirai Rafēlē vārds. Are... Cienījamie kolēģi, 80 deputāti pieteikušies, lai skaidrotu savu balsojumu, tāpēc lūdzu atstājiet zāli, dariet to veicīgi un klusām to make her speech. The floor is yours. Lūdzu, vārds jums. Colleagues, this... Kolēģi. Colleagues, this morning we voted in... Šorīt mēs nobalsojām par Eiropas Savienības un Vietnams uh, nolīgumu noslēgšanu, un tas nav bijis uh, viegls process, bet pēc nopietna uh, nopietnām pārdomām es nolēmu balsot par šiem nolīgumiem, jo situācija Vietnamā joprojām ir tālu no ideāls. Vietnamas valdība ir spērusi ievērojams soļus pareizajā virzienā, un brīvās tirsniecības nolīgums ar Vietnām, kā arī ieguldījuma aizsardzības nolīgums, ne tikai uzlabos attiecības starp Eiropas Savienību un šo valsti, bet arī izveidos platformu diskusijām par cilvēku tiesībām un no tā iegūs šīs valsts iedzīvotāji. Mūsu tirsniecības partneriem Cilvēku tiesībām un eh, vidas standartiem ir jābūt eh, kā prioritārai, tāpēc es aicinu komisiju izm izmeklēt lai eh, tik nu nodrošināti objektīvi kritēriji, kas uh, būtu kā vadlīnijas mūsu sarunās ar tirsniecības partneriem, jo tādējādi um, šo, šos nolīgumus atbalstīs plašāks politisko partiju loks. Paldies, paldies, un tagad vārds Abrīkundzei no Goja. Merci, merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicu cienījamie kolēģi, jūs nobalsojāt par brīvās tirsniecības nolīgumu ar Vietnamu, kas neņem vērā vidas aizsardzību, cilvēktiesības, viss tikai un vienīgi par labu lobbyiem un ša, šampaniešu tirsniecībai. Jūs tagad esat uh, ekoloģiskās katastrofas uh, priekšvakarā. Uh, Vietnam tikai arvien ātrāk izcirtīs savus mežus, turpinās piesārņojošu um, ražošanas ekonomiku, un jums nekas neliedza balsot par šo nolīgumu. Jūs esat tieši atbildīgi par šo uh, sociālo situāciju, kad cilvēki tiek izmantoti, viņi tiek samalti kapitālismu dzirnavās. Uh, Un tā ir valsts, kas pievēr acis uz piespiedu darbu, kurā nedarbojas arotbiedrības un tā tālāk, un tā joprojām nevalstiskās organizācijas jums cēla trauksmes zvanus, bet jūs neņēmāt to vērā. Ja jūs to nezinat, tad jūs esat atbildīgi tajā, kas sekoja citiem, bet ja jūs to nezināt, ja, ja jūs to zināt un tomēr nobalsojāt, jūs esat cīniķi. Paldies, un tagad vārds uh, uh, Fitzgerald kungam. Kundzei. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šis eh, nolīgums veicinās tirsniecības attiecības. Eh, mums ir nepieciešams vairāk darba vietu Eiropā, un mums ir jāatbalsta darba vietu radīšana un inovācijas. Es vēlējos teikt, ka uzskatu, ka durvju pievēršana neļaus mums uzlabot situāciju cilvēktiesību jomā Vietnamā vai arī politiku un attieksmi klimata pārmaiņu jomā. Uh, ANO un nevalstiskās organizācijas jau apsveikušas pozitīvos soļus uz priekšpareizajām virzienām, un mēs vēlamies drīzāk uzsākt attiecības, nevis izolēt šo valsti, bet, protams, mums ir jāsako, kā tiks ievērots cilvēktiesības un, eh, klimat, un cīņa pret klimata pārmaiņām. Mums tik tiešām ir jāatbalsta savi uzņēmumi, lai tie varētu darboties jaunos reģionos un valstīs, un šis ir veids, kā mēs izplatām standārtus un vērtības, kas ir svarīgas Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies! Nākamais uh, runātājs Šoidrovs kundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis. Vēlējos skaidrot kāpēc es nebalsoju par šo nolīgumu. Kopumā es uh, diezgan spēcīgi atbalstu brīvās tirsniecības nolīgumu kā tādu, jo es zinu, ka tā ir lieliski iespēja abām pusēm, bet vienlaikus es apzinos, ka šāds nolīgums noregulē tikai dažas jomas darba. Uh, standarti un uh, vidas uh, aizsardzība, bet, diemžēl, šis nolīgums nav pietiekami spēcīgs signāls valdībai, lai tā atbrīvotu palīt, ieslodzītos. Ļoti liels skaits cilvēku joprojām atrodas ieslodzījumā, bet uh, Vietnams valdība neko nav darījusi, lai atbrīvotu šos cilvēkus un lai tik tiešām politiskā brīvība uh, pastāvēt šajā valstī, tāpēc es balstoju pret. Paldies! Paldies, un tagad vārds Vondras kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo nolīgumu, un šī histērija, ko dzirdu no zāles otras puses, man parāda, ka esmu rīkojies pareizi. Uh, Jāsaka, nebija uh, vienkārši izlemt par labu šim nolīgumam, jo es vēl joprojām atceros uh, komunismu laiku, un bieži vien ir, ir grūti um, uzturēt attiecības ar valdībām, uh, kuras uh, ierobežo vārda brīvību, taču esmu pārliecināts, ka brīvā tirzniecība šajā jomā var palīdzēt. Ir ārkārtīgi svarīgi, uh, arī īstenot pavadošo rezolūciju, tāpēc es aicinu Eiropas komisiju, lai tā allaž runātu par cilvēku tiesību jautājumiem sarunās ar Vietnamu, un lai tik tiešām eh, tiktu ievērot šis ietekmes novērtējums. Paldies! Paldies, un tagad vārds Baumpārta kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Mūsu parlaments pirmo reizi kopš eh, Vanderlajenas komisijas stāšanās spēkā pieņēmis eh, lēmumu par brīvās tirsniecības nolīgumu ar Vietnamu. No tā cietīs demokrātija, strādājošie un cilvēktiesības, jo šāds līgums ar autoritatīvu un represīvu režīmu novedīs pie um, izrēķināšanās bez tiesas, un no tā iegūs tikai multinacionāli uzņēmumi, nevis tauta. Uh, No tā cietīs divi miljoni tekstilu rūpniecībā strādājošo Eiropā, jo Vietnamu uh, un tās uh, darba spēku joprojām izmanto multinacionālajie uzņēmumi. Šajā valstī nav uh, Eh, arotbiedrību brīvības, un šis nolīgums neparedz nekādus mehānismus, lai um, kontrolētu to, ka tiek ievēroti noteikumi vidas aizsardzības jomā. Es nerunāju arī par CO2 palielināšanos pēc šādas te tirsniecības pastiprināšanās. Paldies! Köszönjük szépen a felszólását, Milán Brex. Paldies! Tagad uh, eh, Milāns Bargales no SD grupas uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji!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 demokrātiskie principi, darba eh, ņēmēju aizsardzība, tās ir vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība. Ja runājam par starptautisko sa sadarbību, aizvien biežāk normas tiek pakļautas populismam un vērtības tiek interpretētas ļoti abstrakti. Un es, diemžēl, piedaru Eiropas deputātu mazākumam, kas uzskata, ka e, es. Uh, ekonomisko interešu vārdā uh, ir gatava pievērt acis uz nopietniem cilvēku tiesību pārkāpumiem. Es tādēļ balsoju pret ziņojumu un arī pret rezolūciju. Eiropas Savienība tādējādi varētu kļūt par trešo lielāko uh, eh, tirdzniecības varu, kas uh, turpinātu sadarbību ar Vietnamu. ASV un Ķīnai arī vajadzētu ņemt vērā um, šo visai mm, dīvaino situāciju. Paldies, Dalīkundze! Paldies, cilvēktiesību situācija! Uh, Vietnamā, ja tā ir tik ļoti uzlabojusies, kādēļ tad žurnālists Fanšidons joprojām atrodas cietumā? Par ko? Tādēļ, ka viņš uh, sazinājās ar parlamentu un lūdza balsot vēlāk. Un tie, kas teica, nu, ja mēs netirgosimies ar vietnamiešiem, kā tad varēs jau kādu kaut ko uzlabot? Uh, Nu, tā ir zaimošana, tā ir miljoniem cilvēku uh, interešu neievērošana. Tik daudz ar mums sazinājās un lūdza balsojumu pārcelt. Es balsoju pret šo ziņojumu un mēs esam patiešām tagad pierādējuši, ka esam vistīrākie liekuļi. 15. janvārī mēs pieņemam zaļo kursu, sakot, ka noslēgsim. Uh, tirzniecības lūgums tikai ar valstīm, eh, kurās ir ilgspējīga politika, tiek ievērots visas tiesības. Nu, to mēs neizdarījām šajā gadījumā. Pašiem būtu jākaunās. Paldies. Un tagad Belamī kungs. Kolēģi, šie kolēģi, vod. Dārgie kolēģi, Balsojums par šo nolīgumu bija ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Viss, kas šeit izskanēja, ir pamatot. Ja mēs runājam par tiesiskumu un demokrātiju Vietnamā, tas mums sagādā ļoti daudz bažu. Bet nav tā, ka nav mums pilnīgi nekādas sadarbības ar Vietnamu līdz šim bijis. Mēs jau ļoti lielā apmērā ar viņiem tirgojamies. Uh, Jautājums, kur nāktos ied, uzdot tagad, ir tāds, vai mums vajadzētu uh, Uh, kaut ko darīt, vai mums vajadzētu vēl paplašināt uh, šo sadarbības jomu un uzsvērt Vietnamai, ka ir jāievēro cilvēktiesības un ka viņiem ir jātirgojas ar mums, balstoties uz mūsu normām un pilnīgu apusēju. Es domāju, ka šis uh, nolīgums ļauj mums spērt soļus pareizajā virzienā, bet ja mēs neizdarīsim spiedienu, un tad Vietnama varētu tikt uh, tad, tad varētu tirgoties vairāk ar Ķīnu, savu lielo kaimiņu, un diez vai mēs to vēlamies. Paldies! Un tagad Lebretona kungs. Minūte. Priekšsēdētāji, paldies! Es balsoju pret šo nolīgumu ar Vietnamu, jo es uzskatu, ka tas uh, negatīvi ietekmēs mūsu tautsaimniecības un darba vietas. Un mēs jau ļoti daudz produktu šeit ievedam no Vietnamas uh, par zemām cenām, un 27 miljardi eiro bija šī tirzniecība 2018. gadā. Un, ja tiks uh, samazināts muļķis nodevas, situācija pasliktināsies. Mums Mums ir eh, jāsaprot, ka daudz uzņēmumu varētu arī pārcelt savus filiāles uz Vietnamu. Jāsaka, ka Vietnam ir komunistu eh, valsts, eh, diktatūra, kas neievēro ne cilvēktiesības, nekādas vides normas, un jums liekas, ka ar šo nolīgumu viņi kļūst par tādiem uh, paraugu bērniem pēkšņi. Paldies! Paldies tagad kumpula Nātre kundze. Paldies, priekšsādātāji. Brīvās tirzniecības nolīgums starp ES un Vietnamu ir pirmais šāda veida līgums ar attīstības valsti. Vietnama nav ne perfekta, ne tāda vienkārša partnere. Tai ir e, ļoti garš ceļš bijis jānoiet, lai uzlabotu demokrātiskas, demokrātijas principus un cilvēktiesību politiku, bet e, jāsaka, ka ņemot vērā to, ka tā ir attīstības valsts, Vietnama ir bijusi līdz šim ļoti. Uh, ambicioza. Ar šo nolīgumu Vietnama ir apņēmusies uh, ievērot uh, mums uh, tik svarīgās normas arī SDO konvenciju. Šis nolīgums ir ļoti svarīgs no ģeopolitiskā viedokļa raugoties lai Vietnama uh, nepaļautos tikai uz Ķīnu. Un valdība ir gatava ieviest reformas, ir jāturpina visi centieni. Uh, Mums ir jāturpina sadarbība un dialogs arī īstenošanas procesa laikā. Ezik egy percre az EPP-ből parancsoljon. Paldies tagad Kulums kundze uz minūti. Paldies! Es atbalstīju šo rezolūciju šodien, jo uzskatu, ka uh, nolīgumi ir iespēja uzlabot situāciju daudzās citās jomās, arī demokrātijas, sociālo tiesību un ekoloģijas jomā. Tas nāk par labu patērētājiem, uzņēmumiem un rada darba vietas abās līgumslēdzēju pušu valstīs. Jā, Vietnama nav tā parauga valsts, arī cilvēktiesību jomā raugoties, bet uzlabojot šo dialogu, tirgojoties ar Vietnamu, mēs varēsim arī uzlabot attiecības ar šo valsti, eh, starp uzņēmumiem un tīri arī starp individiem. Mums ir jāizmanto visas sviras, lai situācija turpinātu uzlaboties, lai tiktu ievērot sociālie, ekoloģiskie standarti un cilvēktiesības. Es atbalstu tādu tirzniecības nolīgumu, kas balstās uz normām, jo tas ir labāk nekā, ja nebūtu nekādas ne tirzniecības, ne norma. Paldies! Köszönjük a felszólását, képviselő asszony. A következő felszólaló... Paldies! Vrecionovs kundze tagad no EKR grupas. Daicī dohodu o volnēm. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, brīvās tirzniecības nolīgums starp Vietnamu un ES uh, eh, ir tāds, ko es atbalstu. Ir valstis, kas piesaka viena otrai tirzniecības kāru, atjauno muitas nodevas. Šis ir labs solis, lai uzlabotu gaisotni startautiskajā tirzniecības politikā. Es esmu piedzimus kādreizējā Čehoslovākijā. Es zinu, ka cilvēku tiesībām ir jāpievērš uzmanība, un es arī ļoti labi esmu informēta, ka Vietnamā ir gan politiski ieslodzītie, gan arī par to, ka. Uh, cilvēku tiesības tiek pārkāptas, bet šis būs jauns instruments, kas varēs palīdzēt uzlabot situāciju. Tā skaitā arī ekoloģiskajā jomā. Un noteikti pateicoties tirzniecībai varēs uzlabot situāciju arī daudzās citās jomās. Paldies, Zahradēl kungs no EKR uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es biju referents par šiem nolīgumiem um, iepriekšējā sasaukumā un atteicos no šī uh, posteņa, no vakances, jo bija ļoti daudz melu, pirātu partija, zaļie, uh, uh, te tādu kūdīšanu izvērsa un uh, tika apgalvots. Uh, Ah, ka šie nolīgumi nāks tikai par ļaunu abām pusēm. Esmu patiešām tagad gandarīts, ka mēs esam pieņēmuši šos ziņojumus, ka nolīgumi tiks atbalstīti. Zaļa brīvā tirzniecība ir jāatbalsta sevišķi tādā laikmatā, kad protekcionisms izplešas aizvien vairāk un nevajadzētu arī par zem novērtēt uh, Vietnams ģeopolitisko lomu Dienvidu Austrumāzijā. Es atbalstīju ziņojumus un esmu ļoti lēpns uh, par to. Paldies un visbeidzot Šons Kēlīs no ETP grupas. Paldies priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu brīvās tirzniecības un investīcija aizsardzības nolīgumu ar Vietnamu. Es esmu ETP grupas referents eh, un arī eh, darbojos delegācijā attiecībām ar Dan Dienvidu Austrumu Āziju. Vietnam ir ļoti nozīmīgs spēlētājs eh, šajā mm, reģionā. Mums ir jārūpējas, lai viņi varētu pēc iespējas ātrāk īstenot visas reformas, ievērojot sociālās tiesības un ekoloģiskās normas. Mūsu piena saimnieki, lauksaimnieki, lokopi varēs um, eksportēt savas preces, arī uh, vāju pienu uz uh, Vietnamu, un, protams, arī vietnamieši varēs uh, savas preces eksportēt uz Eiropas Savienību, un tas būs iegums abām pusēm. Lielas paldies! Köszönjük képviselőtársunk, és hogyha megengedik, újra megadnám a szót. Paldies, dārgie kolēģi! Tagad došu vēlreiz vārdu Rafēlas kundzei, jo mēs nevarējām sākumā dzirdēt to, ko viņa gribēja teikt. Okay. Colleagues, this morning we voted in favor of the agreements with Vietnam, and it has not been an easy. Labrīt, Sveicināti, kolēģi! Mēs šodien balsojām par tirzniecības nolīgumu ar Vietnamu. Man nebija viegli e, izlemt, ko darīt, bet galu galā nobalsoju par uh, Vietnamā situācija nebūtu nav ideāla, bet valdība ir daudz ko darījusi, ieviešot arī ļoti tālajošas reformas. Mēs varēsim, pateicoties nolīgumam, izveidot pēctecīgu dialogu par cilvēktiesībām, kas noteikti nāks par labu valsts iedzīvotājiem. Cilvēktiesības un vidas standarti ir jāievēro, un es vēlētos lūgt komisijai izmeklēt, kā ieviest objektīvus un caurskatāmus caurskatāmus kritērijus, eh, ko izmantot vērtējot iespējamos tirzniecības partnerus. Tādā veidā šie nolīgumi varētu nākt eh, par labu visiem, ar ko mēs tos noslēdzam. Paldies! Un tagad būs balsojums skaidrojumi par rezolūciju, ko ir sagatavojis Buržoā kungs par šo nolīgumu. Trīs kolēģi vēlas izteikties. Rosas kundze ir pirmā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, šis balsojums ir ļoti sliktas ziņas. Vakardien kolēģi man izskaidroja, kādēļ šis nolīgums ir uh, pilnīgā pretrunā ar mūsu centieniem mācīties, uh, cīnīties pret uh, klimata sasilšanu, un uh, tas neļaus arī īstenot zaļo kursu. Un ņemot vērā cilvēktiesību pārkāpums Vietnamā, mēs nevaram balsot par šo nolīgumu. Vietnama ir autoritāra valsts, un. Uh, šis nolīgums arī neko nedarīs, lai varētu cīnīties pret NNN zvejniecību. Un jau kādu laiku ir arī šī Eh, dzeltenās kartītes procedūra pret Vietnamu uzsākta, un eh, Vietnamā nekas nav darīts, lai cīnītos pret nelegālu zvejniecību. Un Vietnamā arī netiek ievērotas starptautiskās konvencijas šajā jomā. Un balsojot par nolīgumu, dzeltenās kartītes sistēma tiek eh, vājināta, tāpat kā cīņa pret nelegālo uh, zvejniecību. Un, ja šādi nelegālā ceļā iegūti produkti tiks uh, ieviest, ievest mūsu valstīs, tas noteikti nenāks par labu mūsu zvejniekiem un arī visiem pārējiem. Paldies, minūte Palčaka kungam tagad. Paldies! Jāsaka, ka nu dien nebija viegli mums, deputātiem, kas nāk no bijušām komunismu valstīm, balsot par nolīgumu ar joprojām esošu komunistu valsti. Beigās tomēr nobalsoju par, jo ieguvumu būs vairāk nekā zaudējumu ir eh, labāk, ka Vietnama rīkojas saskaņā ar normām un priekšnosacījumiem, un eh, mēs tādā veidā varēsim arī um, izveidot šo cilvēku tiesību dialogu, labvēlīgi ietekmēt situāciju valstī uzskatām, ka tirzniecībai būs tāda labā, progresīva, laba ietekme uz valsts politiku, ka tiks ievērota investīcija aizsardzības mehānismi un arī vides normas. Tas uh, viss ir iekļauts šajā nolīgumā, tādēļ galu galā nobalsoju par. Paldies, minūte Voles kungam! šim nolīgumam ir ļoti daudz kā kopīga ar citiem jau iepriekš nolēgt, noslēgtajiem, piemēram, CETA, Merkozur valstis, Japānas, Dienvidkorejas nolīgumu, un tiem visiem alaž ir bijuši uh, vienādi iznākumi, runājot par protekcionismu, un uh, netiek ņemti vēr, ņemts vērā pamatiedzīvotāju intereses un arī uh, to uh, cilvēku intereses, kas strādā uh, šajās valstīs, tādās um, ļoti tradicionālās uh, rūpniecības nozarēs. Mums ir jāaizsargā darba ņēmēja tiesības un nevajag šādus nolīgumus vēlreiz pieņemt, lai turpinātu situācijas pasliktināšanos atbalstīt. Tā ir kapitālisma uzvara un tiks atkal um, pazemināti cilvēktiesību standarti un uh, paaugstināsies arī CO2 emisijas pa visu pasauli pārvadājot ļoti lēti saržotus produktus, uh, kas ir um, sagatavot neievērojot cilvēktiesību normas. Paldies! Un tagad būs balsojums skaidrojums par Eiropas uh, Savienības un Vietnamas investīcija aizsardzības nolīgumu. Lūdzu, Šaidros kundze. Paldies! Es atbalstīju šo investīciju aizsardzības nolīgumu. Un nolīgums ir citādāks nekā tas, par kuru nobalsojām pirmīt. Eiropas Savienība ir piektais lielākais investors uh, Vietnamā uz doto brīdi. Mēs uh, līdz ar to esam ārkārtīgi būtisks partners šai valstī. Uh, ir patiešām būtiski, lai mūsu investoru nauda Vietnamā tiktu aizsargāta. Un pateicoties nolīgumam, to varēs darīt labāk. Tas radīs arī jaunas darba vietas gan ES, gan Vietnamā, un mēs uh, Eh, domājam, ka pietuvināšanās notiks ne tikai ekonomiskajā ziņā, bet eh, Vietnama pacels arī savu latiņu cilvēktiesību un dzīves standartu jomā, pietuvinot to vairāk Eiropas līmenim. Aptuveni 60 tūkstoši vietnamiešu dzīvo Čehijā, un es domāju, ka arī viņi priecāsies par šī nolīguma pieņemšanu. Paldies! Paldies! Tagad būs. Uh, ķerīkums, kas uzstāsies. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, ar simpātijām un draudzību raugos uz Vietnamu. Es arī darbojos Āzijas klusā okeāna zonu delegācijā. Es zinu, kādas pūles ir šiem cilvēkiem, ko viņi dara, lai uzlabotu situāciju. Bet nu ir jāraugās uz realitāti, ir jāstrādā ar objektīviem datiem un jāspēj izveidot attiecības ar visām valstīm. Uh, Un tā mēs redzam startautiskās attiecības eh, principā. Nevis tā, ka Eiropas Savienība katru reizi pie izvedības runā par cilvēktiesībām. Es balsoju pret šo uh, līgumu, jo tas nenāk par labu Eiropiešiem. Tur ir ideoloģisks redzējums, un Eiropas uh, muitas savienība jau sen kā nekalpo tautai. Mums nevajadzētu parakstīt kādu uh, Eh, līgumu, kas eh, veicina eh, Eiropas aktivitātes delokalizāciju. Un mums sākumā jāpalīdz pašiem sev, nevis jādomā par citu attīstību. Un nevar būt tā, ka patvaļīga tiesa aizstāja nacionālo tiesu, un lūk, šāds ir mans viedoklis attiecībā uz ieguldījuma aizsardzības nolīgumu. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā punkta iebildumu izteikšanu saskaņā ar reglamentu 111. pantu Ernsta Skundze. Dank. Jā, liels paldies. Es nobalsoju par šo rezolūciju un tādai arī pret šo eh, sarakstu ar kopīgu interešu projektu. Kāpēc tā? Vēlos vēlreiz skaidri pateikt, ka šajā sarakstā ir apmēram 50 eh, gāzes projektu un tas viss laikā, kad mēs runājam par klimata pārmaiņām. Tādējādi tiks atbalstīti projekti dalībvalstīs, eh, kas eh, nodarīs kaitējumu videi. Un ja mēs paraugamies rūpīgāk, tad mums ir jāsaprot, kā mēs varētu īstenot eh, Parīzes vienošanos un sasaistīt to ar pārējiem, pārējām dokumentiem, kurus esam noslēguši. Uh, Tātad tas nebūs iespējams, un tas, ka no Eiropas Savienības budžeta tiek piešķirt līdzekļi gāzes projektiem, mēs nevaram to atbalstīt. Mums daudz vairāk nepieciešami līdzekļi, lai atbalstītu atjaunojumos enerģijas uh, avotus, lai īstenot dažādus pārobežu uh, projektus, piemēram, saules enerģijas pro projekts Spānijā. Uh, un šie tie viedie savienojumi. Tas būtu daudz svarīgāk, tāpēc neatbalstīju šo priekšlikumu. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Obrīkundzei viena minūte. Eiropas komisija nu pat eh, prezentēja ar lielu pumpu savu zaļo kursu, nu pat tika nobalsots par investīciju projektiem, kurus ironiski sauc par kopīgām interesēm, un tur ir uh, eh, 32 gāzes projekti vismaz, bet kas tad ir šīs kopīgās intereses, ja jūs atbalstat gāzes infrastruktūras attīstību? Uh, kad gāze 20% e, emisijas sastāda. Par kādām interesēm jūs runājat, kad jūs 29 miljārdus eiro publiskā finansējuma e, veicat, lai iznīcinātu klimatu? Par kādām interesēm jūs runājat, kad e, tiks izmantota hidroliskās sašķelšanas rezultātā iegūta gāze? Jūs pilnībā dekri,